So, good, good evening, dear colleagues. Dārgie kolēģi, sākam mūsu sanāksmi. So the agent mūsu sanāksmes darbas kārtība tika izsūtīta deputātiem 11. aprīlī. Vai ir kādi iebildumi? jeb varam uzskatīt to par apstiprinātu. Labi. Darba kārtība ir apstiprināta. Šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, kā tas jau vienmēr notiek, kad organizējam publisku uzklausīšanu. Mūsu sanāksmes galvenais darbkārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar direktoriju Aleksandru Žuršrēderi no Eiropas komisijas DigiJust eh, ģenerāldirektorāta, eh, jo komisāri Jurova atvainojas eh, un viņi nevar būt klāt. Petrs Simons, godātie kolēģi! Žurš Roder kundze vienmēr mums ir bijusi ļoti izpalīdzīga iepriekšējās izmeklēšanas uh, komitejās vienmēr sniegus informāciju un palīdzēs mums. Tomēr šovakar notiek kaut kas tāds, ko parlaments nevar pieņemt. Mēs uzstājam uz to, ka šodien šeit ir jābūt klāt atbildīgai komisārei, kas atskaitās mums. Un mēs varam uzdot savus jautājumus komisārei ar darba kārtības eh, grozīto versiju mums darīja zināms, ka tas nebūs iespējams. Un tagad ir izveidots viss tā, ka komisārs kundze nemaz nav plenārs sēdē šobrīd. Viņai tur arī nav jābūt, jo šobrīd netiek izskatīti viņas atbildībā esošie jautājumi. Kā tad kāds kurš eh, tiek uzaicināts uz uzklausīšanu, pildīs šo uzaicinājumu, ja pašas Eiropas iestādes neizrāda pietiekamu cieņu pret deputātiem, kas simtiem kilometru ir ceļojuši, lai šodien būtu šeit klāt, bet tomēr uzaicinātās personas neierodas. Kā tad uh, citi sekos piem šādiem piemēram? Mēs varam, protams, teikt, uzrakstīsim vēstuli un kaut kad saņemsim kādu citu vēstuli, kā atbildi, un nekas nenotiks. Bet precedents ir radīts. Es ierosinu šobrīd šeit, šajā sanāksmē, sazināmies ar komisāru skundzi, aicinu viņu ierasties 15 minūšu laikā, lai izteiktu savu uzrunu. Un ja viņi 15 minūšu laikā neierodas, tad atceļam šodien sanāksim uz kādu citu datumu, kad viņa spēs ierasties. Thank you. Paldies. Šeit ir divi jautājumi jāņem vērā. Šīs sanāksmes sākumā mēs pieņēmām darba kārtību. Es sniedzu pietiekamu laiku apsvērt, vai mēs pieņemam darba kārtību vai nē. Šobrīd tā ir pieņemta. Domāju, ar sanāksmes atcelšanu šis jautājums nav aktuāls vairāk. Mēs jau esam pieņēmuši darba kārtību, tagad ir jāsaka noteikumi. Otrs jautājums ir tāds, ka komisārs Kunze nav klāt. Viņa sūta atvainošanos. Un tas ir saistīts ar plenāru sēdes darba kārtību. Tas, ka viņi tieši šobrīd nav plenāru sēdē, nezinu, kāds ir iemesls, kāpēc viņi tur nav. Bet varu jums apliecināt, ka vēl pirms pašas sanāksmes mēs, respektīvi sekretariāts, kontaktējās ar komisāras kabineta pārstāvjiem un lūdza viņu ierasties, ja viņas darba kārtība to atļauj. Vismaz uz to brīdi, kad viņai nav jābūt plenārsēdē. Un mēs nesaņēmām pozitīvu atbildi. Līdz ar to viņas šeit nav. Domāju, ka ja mēs vēlamies organizēt viedokļu apmaiņu par to, kas noticis, un prasīt komisārei, kāpēc viņa nav ieradusies, mēs to varam darīt koordinātoru līmenī vai rakstiski. Bet es teiktu, ka tas ir kaut kas cits ne, un nav saistāms ar šīs eh, sanāksmes atcelšanu, kurai ir atsevišķa darba kārtība. Tāpat laikā Pagājušā nedēļā koordinātoru sanāksmē es jau informēju, ka visdrīzāk tā varētu būt iespējams, ka mums būs viedokļu apmaiņa ar direktori Žuru Šrēderi. Bet, kā jūs ierosinat, es labprāt noskaidrošu iemeslu, kāpēc komisārs Kunz nav klāt. Petrs Simons vēlreiz. Pagājušā nedēļā kom, eh, koordinātoru sanāksmē mēs runājam par to, ka eh, darba kārtība varētu neļaut komisārei ierasties, bet šobrīd mēs zinām, ka plenārs sēdes darba kārtība tika pārkārtota, lai komisārs kundze varētu ierasties pie mums, un viņai nav jābūt plenārs sēdē, bet viņa tā vai tā izvēlas neierasties un sūta skaidru signālu, ka šis parlaments uh, var uzaicināt atbildīgo komisāru, kur atrodas šai pašā ēkā, bet ierodas, kad grib un neierodas, kad negrib. Ja mēs ko tādu pieņemam, mēs radām precedentu, kas e, nākotnē atstās ietekmi arī uz citiem jautājumiem. Bet e, priekšsarētāji iebildums par darba kārtību mēs, es nepieņemu, jo man, mums darba kārtībā ir rakstīts viedokļu apmaiņa ar komisāru Veru Jurovu. Tieši par šo punktu es arī vēlējos izteikties. Un vēlējos norādīt, ka mums nav viedokļa apmaiņa ar Veru Jurovu. Tāpēc priekšsarētāji norāda, ka nevar atlikt eh, šo sanāksmi, jo esam jau pieņēmuši darba kārtību. Eh, tas vienkārši nav spēkā kā arguments. Uh, Nils Torvalds. Nils Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji. Man varbūt nav gluži skaidrojums, kāpēc Jūros kundze nav šeit. Bet e, vēlos pateikt, kāpēc e, viņa nav zālē, plenārsēdē. Tāpēc, ka plenārsēde ir iekavējusies par vienu stundu. Tā daļa, kur viņai jābūt klāt, tā sāksies pēc aptuveni piecām minūtēm. Līdz ar to, Samankungs, es saprotu, ka jūs esat um, ļoti nokaitināts ar um, to, ka nesaņēmām šo informāciju saulēcīgi. Bet to nevajadzētu uztvērt tik personīgi. Sa Saimon kungam taisnība, ja viņa nav klāt, es neredzu, cik liela jēga ir turpināt šo diskusiju. Yes, Tom. Yes, I was just... Toms. Jā, es tikko runāju ar Darījušu Rozatī, kurš jau dodas šurp un piekrītu viņa paustajām bažām, cik neveiksmīga ir šī situācija, ka komisārs kundze nav klāt. Ja tīpaši, ja ir vairāk iemeslu tam, kā tikai plenārsēdes darba kārtība. Mums ir jāskatās, kāds ir iemesls šādai situācijai. Jums kā priekšsarētēm tas būtu jādara. Tomēr es domāju, ka komitejai ir daudz darāmā. Mēs nevaram izšķirdēt laiku, un mums ir iespēja vismaz uzdot tehniskos jautājumus direktors kundzei. Un, acīm redzot, vēlreiz ir jāsūta ielūgums ierasties komisārs kundzei un jālūdz viņa atbildēt līdz šīs nedēļas beigām, piemēram. Paldies, Pēters Simons. E, es atvainojos, ja es tomēr esmu spiests koriģēt e, kolēģi sacīto. Pēc pašreizējās darba kārtības e, komisārs kundze ir 20 no 50 jābūt plenārsēžu zālē, nevis šobrīd. Un es vēlos tiešām aicināt šobrīd komisāru ierasties, bet viņa nav ieradusies. Tāpēc es vēlreiz iesaku Piešķirt komisārs kundzei 15 minūtes, lai viņi ierastos, vismaz ievadu uzrunu izteiktu. Un pēc tam esmu gatavs turpināt viedokļu apmaiņu ar eh, Žuru Šröders kundzi, bet savādāk šī sanāksme ir jāpārceļ. Uz kādu citu datumu, kad komisārs kundze var ierasties. Priekšsēdētājs, paldies, nu ja mēs dosim komisārai 15 minūtes. Un tad viņai tad tiešām vajadzēs eh, doties uz plenāru sēdi. Esmu pārliecināts, ka katrs komisārs, komisāre dara visu iespējamo, lai ierastos komitejā tad, kad ir uzaicināti to darīt. Mēs visi esam pieredzējuši, ko nozīmē skriet no vienas sanāksmes uz nākamo. Tāpēc es saprotu, ka ja viņas nav klāt, viņai ir iemesli, kādēļ tas tā ir. Tāpat kā jau kolēģi norādīja, mums ir jānoskaidro, kas ir šie iemesli, Bet, kā kolēģi arī norādīja, mums vajadzētu turpināt mūsu sanāksmi un netērēt savu laiku ar šo diskusiju. Jo mēs pacentāmies pirms e, sanāksmes sazināties ar komisāru skundzi. Tāpēc es vēlos atgriezties vēlreiz pie šī jautājuma. Jūs zināt, ka mums nav tukšu datumu, kad varam rīkot papildus sanāksmes. Werners Langens. Jā, es vēlos izteikties kā šīs komitejas parasts loceklis. Žoržs Šreders kundze ir gana kompetenta Bet eh, kolēģim Simonam ir taisnība. Ja mēs atļaujam kaut ko tādam notikt, pēc tam, kad tas notiek izmeklēšanas komitejā, tad mēs varam uzreiz vērt šo bodīt ciet. Es piekrītu Simon kungam, ka komisārs kundzei šeit ir jāierodas. Ja, ja viss ir pārlikts un viņai ir šāda iespēja, es neredzu nekādu uh, iemeslu atteikties no tā jo savādāk izskatās, ka viņa izvairās un nogruž atbildību uz sev pakļautām personām. Gracias, Paloma Lopes. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu Simona kungam Ja viņa neierodas, tas sūta ļoti negatīvu signālu. Līdz ar to es domāju, ka mums ir jāpiešķir viņai šīs 15 minūtes, un ja viņa neierodas, tad atceļam uz citu datumu. Mums visiem ir sarežģīta darba kārtība, daudz sanāksmu, bet ir jāsūt skaidrs signāls. Paldies! Svens Gīgolds. Mūsu grupa grupa atbalstā apvienotā sociālisma ideju, kas sakrīt ar uh, Rei Falcas nostāju. Respektīvi, mums ir daudz bijis jāizdara, lai nokļūtu šeit, un ja komisāra ir šeit, tad mums vajadzētu saņemt skaidrojumu. Es īpaši vēlos pievērst uzmanību tam, ka cīņa, eh, ka plāns par eh, noziedzīgi iegūt līdzekļu eh, apkarošanu joprojām nav pabeigts pirms vairākiem mēnešiem mums tas tika solīts, un tagad ir atsūtīti pakļauti darbinieki, kuriem jāskaidro, kāpēc kaut kas nav izdarīts. Es to vēlos dzirdēt no komisāras kundzes, kas to solīja un nav izdarījusi. Ar visu cīņu pret jums, kundze, mēs ar jums vienmēr esam labi sadarbojušies, bet es vēlos dzirdēt atbildes no komisārs kundzes, un tāpēc piekrīt savam sociālistu biedram Pēteram Simonam.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 Ottmar Kurt, did you want the floor? Yeah. Ich glaube, die Sache ist völlig klar. Es hat sich seit den Vorbesprechungen. Lieta ir pavisam skaidra. Ņemot, ja viņu kavē ierašanās eh, tas tajā, kā ir saplānota plenārsēde, nu tad droši vien, ka viņi arī nevarēs ierasties. Nu, es teicu, te divas lietas. Nu, neviens to negrib atstāt tā, kā tas ir. Ja komisārē nebūs ļoti pamatota iemesla, un to mums tālāk ir jāizpēta, un tad jāspēr attiecīgi soļi, bet, kā es teicu iepriekš, mēs zinām, ka ja viņu šeit nebūs, tad būs uh, eh, Šröders kundze, uh, kura ir īpaši ieradusies no Briseles tikai priekš šīs sanāksmes. Un ja mēs to vienkārši atcelsim, es nedomāju, ka mēs komisāri to par to sodīsim, sodīsim drīzāk paši sevi. Sekretariāts šobrīd cenšas uh, sakontaktēties ar komisāru, diemžēl neveiksmīgi. Uh, nu, tad pagaidīsim vēl pāris minūtes, un tad jau redzēsim. Bet mēs varam divas minūtes pakavēties, domājot par iespējamām sekām. Nu, un tad esmu ar mieru tālāk apsvērt sanāksmes atcelšanu. Es atceros, jau, uh, kādēļ mēs vispār vēlējāmies, lai šī sanāksme būtu Strasbūrā pat tad, ja komisārs te nebūtu. Nu jā, nu tas, kāpēc viņš šeit nav, tas ir cits jautājums, to mēs vēl izpētīsim, bet. Mm, lieta bija tāda, ka mums bija ļoti e, grūti atrast citu laika nišu un apspriest šo jautājumu, bet, nu, pagaidīsim. So there was a contact with, with her. Jā, nu izdevās sakontaktēties ar viņas darbiniekiem parlamentā, un viņi sacīja, ka viņi pašlaik dodas uz plēnāru sēdi. Tā, tā tad viņai ir pēc 25 minūtēm jābūt plēnāru sēdē, un nevajag vairāk kā 5 minūtes, lai atnāk šurp Un vai tas būtu iespējams? Tas ir, eh, tas apliecinā, apliecina viņas eh, cieņas un respekta trūkumu, jo viņi ļoti labi zināja par šo situāciju, un mums nācās vairāk kārt ar viņu eh, kontaktēties. Un neskatoties uz to, viņa šeit nav ieradusies. Nu jā, nu, eh, jūs arī sacījāt, ka mums te trūks laika nišu, bet eh, jautājums ir par to, eh, kā viņi izturas pret šo komisiju, mēs to nevaram paciest. Nu, vēl viens runātājs, un es vēlētos nobeigt šīs diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu šovakar apsolīja komisāri. Tas ir svarīgi mūsu komitejai un tēmai, ko gatavojamies apspriest, nu visu cieņu ģenerāldirektorei, bet mums ir jāpastāv uz to, ka komisārē šeit ir jāparādās, un ja nē, tad mēs uh, beigsim sanāksmi. Man arī nācās uh, papūlēties, lai šeit ierastos, man bija apturi budžeta komiteja, es te biju plānojis būt tikai 30 minūtes, lai viņu uzklausītu un to attiecīgos jautājumus. Un jūs pats norādījāt, cik ļoti svarīgi tas ir komitejas darbam. Mēs gal galā visi esam pielikuši pūles, lai ierastos šeit. Nu, viņai vajadzētu darīt to pašu. Ja nē, mums jāmeklē cita laika niša. Tas ir svarīgi šis komitejas darbam, lai mēs komisāri uzklausītu. Paldies, nu, pēdējais komentārs. Jā, varbūt tā būtu laba doma aizsūtīt viņai tādus stingru vēstuli, atgādinot, ka viņa nav vēlētama persona, bet mēs esam. Tā kā viņa e, ir mūsu komitejas um, kalps, un varbūt, ka tā vajadzētu to risināt. Werner. Nu, uh, Galu galā debates eh, ir plānotas, ka tās sāks, ja skatos tagad runātāju sarakstu, ir 20.3. 20. Thank you. Jā, paldies. Nu, vēlreiz noskaidrosim faktus. Pagājušā nedēļa koordinātors sanāksmē. Es paziņoju, ka mums būs sanāksme nevis ar komisāru, bet ar eh, direktoru Šrēderi, jo komisārai būs jābūt plenārsēdē. Tā kā tas nav jaunums par to, ka direktori šeit komisāri nē. Kas ir jauns, ir tas, ka plenārsēdes darba kārtība ir e, iekavējusies. Un e, līdz ar to, nu tādas spekulācijas par to, ka viņš šeit uz šo brīdi varētu būt, nu tādas parādījās. Nu, Nu, ja tas tā tiešām ir, ka viņi vienkārši izvairās, tad mēs to tā neatstāsim, bet mums jau kurā gadījumā būtu jāturpina sanāksme un jāspēr attiecīgie soļi, kā mēs nolēmām koordinātoru līmenī. Pēters Simon vēlreiz. Nu, vēlreiz runājot par šo uh, nesaprašanos koordināru sanāksmē. Uh, mēs nolēmām, ka būs tikšanās ar Šrēders eh, kundzi, ņemot vērā to, ka saskaņā ar toreizējo darba kārtību uz šo brīdi eh, viņa nevarē, eh, nebūtu varējusi šeit atrasties, taču šodienas darba kārtība ļāva viņai to izdarīt. Un Neskatoties uz to, ka mēs sakontaktējāmies ar viņas cilvēkiem, paziņojām par to visu, viņa tik un tā šeit neatrodas. Un tādēļ es aicinu nobalsot eh, par to, eh, ka viņai ir jāierodas pie mums eh, līdz šim te laikam, kad viņai būs jāuzstājas 12.30 un, ja nē, tad mums ir jāraksta komisijas priekšsādātājiem. Gal galā mēs neesam kaut kāda vienkārša eh, komiteja vai grupa, bet mēs esam izmeklēšanas eh, komiteja. Mēs to nevaram paciest. Nu, es domāju, ka ir eh, nu, tāds kopējs, kopēja gaisotne, ka tas nav pieņemami, bet svarīgi ir, kā to izdarīt. Es piekrītu, ka varbūt vajadzētu balsot par to, vai šī sanāksme būtu jāceļ un jāsasauc citu dienu ar komisāris klātbūtni. Nu, es tomēr dotu viņai šo te iespēju 15 minūtēs atnākt, nu, viņa nenāks. Viņa teica, viņa iet uz plenāru sēdi un Nu, balsosim paceļot rokas. Ar vienkāršo vairākumu noskaidrosim. Tātad, kurš ir par to, lai šīs dienas sanāksme tiktu atcelta? <laughs> who, who is, who is against? Kas ir pret? Atturas. Nu labi, tad sanāksme tiek atcelta. Acīm redzot, kaut kas tiek runāts, bet, diemžēl, mikrofons runātājam nav ieslēgts. Tu komentārus nedzird. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs padomāsim par to, kāda nākotnes soļa būtu jāspēr. Paldies, direktors kundze, Šušrēders kundze, un mēs slēdzam šo sanāksmu.